Dāmas un kungi, godātie kolēģi, turpinam mūsu darbu. Vakardienas sanāksmes protokols jums ir izdalīts. Vēlētos norādīt, ka, ja jums ir kādi komentāri, tad eh, varat uz izteikt. Nē, tad protokols ir apstiprināts. Pirmais punkts. Mums šobrīd ir kopīgās debatas.